jāspēlē nozīmīga loma, lai to varētu pārvērst īstenībā. Es vēlējos pateikties par šo vērtīgo ziņojumu un ar nepacietību gaidu sadarbību nākotnē, lai varētu garantēt to, ka mēs pieņemsim pietiekam labas politiskās vadlīnijas, lai to pārvērstu realitātē. Paldies! Paldies! Turpin priekšsēdētājs. Par šo ziņojumu arī balsosim rītdien. Pēdējais darbkārtības punkts šonakt ir Kocolīna kunga ziņojums par Eiropas kopienas finanšu interesi interešu aizstāvību un cīņu pret krāpniecību. Paldies. Tagad eh, Kocelīnas kungs uz četrām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji. Tad, kad mēs runājam par uh, uh, Lisabonas līguma Eh, jaunajām piešķirtajām iespējām Eiropas parlamentam, tas pieprasa eh, augstāku sauškatāmības līmeni un cīņa pret eh, krāpniecību kļūst aizvien nozīmīgāk. Tādēļ mums kopīgiem spēkiem ir jāvēršas pret to. Mēs saprotam, ko pateica 2008. gada revīzijas palātas ziņojums. Šajā ziņojumā mēs esam redzējuši, ka regulātoru finanšu ietekme ir samazinājusies. Mēs esam uh, redzējuši arī to, ka pirmsēstās palīdzības izdevumi un uh, tiešie eh, izdevumi ir samazinājušies. Šīs summas tomēr nepierāda, kurās jomās uh, situācija ir uzlabojusies. Tā analīze, kas atspoguļo pēdējo mēnešu situāciju, uh, pierāda to, ka no vienas puses eh, dalību valstīm ir jāiesaistās aktīvāk cīņā pret korupciju un nelikumīgām ir nepieciešams labāks informācijas eh, apmaiņas ehm, nodrošinājums, un no otras puses ir nepieciešami jauni priekšlikumi, lai varētu īstenot uh, likumdošanas aktus dalību valstīs. Administratīvās struktūras, kas pārbauda kvalitāti, ir jāuzlabo to darbība, un mums ir arī jāparūpējas par Eiropas pilsoņu interešu aizstāvību. Tāpat Eiropas parlaments eh, ir koncentrējies uz vairākām prioritātēm. Olaf ir piedāvājis 27 tabulas par to, kā ir uh, jāizteno noteikumi cīņā pret korupciju, cīņā pret krāpniecību visām dalību valstīm. Mums ir nepieciešams konkrētas prioritātes, un mēs vēlamies uzzināt informāciju par uh, veikto kontroļu kvantitāti un kvalitāti. Tāpat ir jāvēršas pret uh, dažādām neregularitātēm ir jāizveido uh, likumdošanas vienkāršošanas programma, un tas īpaši attiecas uz struktūra fonda līdzekļu izmantojumu. Tālāk ir aktīvi jācīnās pret uh, korupciju, ir jācīnās pret ekonomiskajiem noziegumiem, un uh, šajā ziņojumā mēs norādām uz uh, konkrētiem soļiem, ko varētu atbalstīt Eiropas komisija. Uh, ir izstrādāti vairāki priekšlikumi, kas uh, vērsīsies pret galvenajām problēmām pašā to saknē. Protams, ir jāpadomā arī par Eiropas fondiem, par um, saiknēm ar bankām, ir jācīnās pret nu, tās augtējām nodokļu paradīzēm, ir jāuzlabo caurskatāmība, uh, ir jābūt izdevumu kontrolē, lai varētu efektīvāk cīnīties pret krāpniecību. Ja mēs runājam par Olafu, ir jāgarantē šīs iestādes operatīvā neatkarība, tai ir jābūt apgādātāji ar eh, labu eh, personālu un personālam ir jābūt eh, regulāri izglītotam. Tāpat Eiropas Savienībā ir jābūt informācijas un pieredzes apmaiņai, lai situācija kļūtu homogēnāk. Tālāk jāparūpējas par to, kā Eiropas resursi tiks sadalīti. Mums ir eh, jāizstrādā konkrētas normas, mums ir jācīnās pret esošajām problēmām un ir nepieciešama vienota harmonizēta pieeja, arī sniedzot attīstības palīdzību. Ir jāskatās acīs realitātei un ir e, jāizvairās no tās deformācijas, kas joprojām pastāv dalību valstīs. Ir jāiepazīstas ar datiem, ar informāciju, ir jāspēr tālāk soļi, kas varēs novest pie efektivitātes un varēs uzlabot finanšu administrācijas caurskatāmība. Ja mēs to visu varēsim realizēt eh, valsts institūcijās, tad mēs pat tiešām varēsim sasniegt progresu, izveidojot integrētu Eiropas Savienību, kas patiešām ņem vērā savu pilsoņu intereses. Paldies! Paldies! Tagad būs brīvā mikrofona procedūra. Makarī, eh, kungs, vienu minūtu. Kundze, vienu minūtu. Paldies, paldies, priekšsēdētāji, kungs. Uh, kā tautas partijas ēnu referente. Es vēlējos izteikt pateicību referentam un arī citiem kolēģiem no politiskajām grupām. Mēs patiešām varējām sadarboties izcilā gaisotnē. Mēs runājam par to, ka ir jāpaukstina caurskatāmības līmenis, ir jābūt arī caurskatāmām valsts pasūtījuma procedūrām, jo bieži vien tā ir labvēlīga augsme korupcijai un tā savukārt deformē tirgus un paaugstina cenas, kas jāmaksā patērētājiem. Uh, Eiropas fondu līdzekļu saņēmējiem no Eiropas Savienības eh, par viņiem ir jāpublicē informācija vienā eh, centralizētā Eiropas Savienības tīmekļa vietnē. Tālāk ir jārunā arī par to, eh, ka, šie, ka cilvēki, kas ir pieķerti krāpniecībā, nedrīkst darboties tālāk finanšu iestādēs. Olaf ir jāpublicē statistika un ja dalību valstu iestādes, piemēram, nesniedza saulēcīgs ziņojums, tad Olaf pret to ir jāvēršas, jo 73 gadījumos, kad Olaf vērsās pret dalību valstīm, tieši tā arī notika. Tāpat dalība valstis, kas darbojas ārzonā un nodokļu paradīzēs, ja to ārzonas darbība neļauj slēgt līgumus ar Eiropas Savienību, tad arī ir jābūt konkrētām sankcijām, ir jācīnās pret korekciju un tā ir jābūt vienai no Eiropas Savienības prioritātēm. Paldies! Paldies Makovei kundzei, Kēlī kungs lūdzu. Lūdzu, jums vārds. Paldies. Es domāju, ka tas nebūs pārspīlēti sacīt, ka pašreizējā ekonomiskā krīze zināmā mērā ir morālā krīze. Uh, un morālā krīze ir triumfējusi, korupcija triumfē par integritāti un eh, pašu intereses triumfē par solidaritāti. Jāņem vērā, ka devīgums, solidaritāte un integritāte eh, bieži vien kļūst par svešvārdiem un tie vairs netiek iedzīvināti. Es varu pilnībā piekrist tam, ka ir jācīnās visiem spēkiem pret krāpniecību. Es esmu pieredzējis problēmas īrijā, cilvēki ir piemēram pieprasījuši sociālo pabalstu, bet īstenībā viņi nav bijuši tiesīgi to saņemt, cilvēki E, protams, piedzīvo situāciju, ka vissliktāk rīkojas bankas, tās spēlē ping-pongu, tur ir tādas negodīgas grāmatvedības prakses, un tas situācija vēl joprojām pasliktina. Tas e, īri ir novedis lielās grūtībās, un e, jebkurš līdzeklis ir attaisnojams, lai cīnītos pret krāpniecību, un ja kāds ir pieķerts, tad viņš ir jāsoda, un tas ir jādara Eiropas līmenī un jebkurā līmenī. Paldies! Paldies Kelī kungam! Komisāra kungs, lūdzu jums vārds. Priekšsēžkungs, godātie deputāti, savu kolēģi komisāru Sametas vārdā gribētu vispirms pateikties referentam par konstruktīvo ziņojumu un priekšlikumiem uh, uh, Savienības finanšu interešu aizsardzībā. Komisija apzinās, ka parlaments ļoti uzsver ES institūciju un dalību valstu kopīgu atbildīgu šajā jautājumā. Daži komentāri no manas puses, kas attiecas uz e, pārkāpumiem dalībvalstu pusē un kā par tiem tiek ziņots. E, Olafs ir IMF AMS eh, neregu, eh, pārkāpumu eh, novērošanas sistēma izveidojas, un tas ir palīdzējis šos pārkāpumu skaitu samazināt, ieskaitot tos, pa kuriem jūs runājāt šeit. Struktūrālie fondi ir joma, kas rada īpašas bažas gan parlamentam, gan komisijai. Komisija ir rīkosies izlēmīgi, lai vislielākās problēmas uh, risinātu. Eh, rīcības plāna ietvaros uh, un tā skaitā arī daudz, kas ir, tiek vienkāršots procedūrās. Kopā ar savu komis, kolēģi komisāru Semetu mēs pieliksim centienus Eh, kohezijas politikas eh, eh, izmantošanā pārkāpumu skaitu mazināt. Komisija novēros dalību valsts 2000-2006. gada programmu slēgšanas sakrā, lai nodrošinātu, ka pārvaldības sistēmas jaunā programmēšanas periodā dos savu cerēto labumu. Komisija arī stāsies sakrā ar dalību valstu varas iestādēm, lai nodrošinātu, ka uh, viņas eh, eh, pildītu eh, to atbildību, kas viņām ir kopīgās pārvaldības ietvaros, kā, kā to paredz Lisabonas līguma jaunās normas, ir panākts jau būtisks progress attiecībā uz es finansējumu saņēmēju pāraudzību. Lauksaimniecības jomā šī atbildība jau piekrīt dalību valstīm, informācija ir jāpadara pieejama vienā mājaslapā katrā dalību valstī. Uh, tādējādi pasītrojot pār, eh, kopīgās pārlaides principu. Eh, šīs eh, mājasdarbs savukārt ir, tām ir piesaiknes uz tām no Eiropā tīmekļa vietnes. Tagad runāšu par Olafu Mēs eh, izsakam ļoti stingru atbalstu Olaf darbam. Mans kolēģis komisārs Semeta pilnībā piekrīt, ka Olafam eh, būtu jākoncentrējas uz galveniem uzdevumiem, protu izmeklēšanas darbu, kaut gan Olafam ir arī citi svarīgi eh, pienākumi tajā skaitā, it īpaši profilaks jomā. Uh, Viņš arī piekrīt, ka Olafa uzmanībai vajadzētu būt īpaši pievērstai vissvarīgākiem gadījumiem un maziem krāpšanas gadījumiem būtu e, jātiek risinātiem no citu iestāžu puses. 2000. E, tad, tad e, ir noteikti arī deminimis sliekšņi Olaf tiem gadījumiem, ar kuriem Olaf strādā. Uh, Mēs strādāsim kopā ar iekšējā audita iestādēm, eh, lai uzlabotu eh, šo darbu un uh, informācijas apmaiņa notiek, mēs viens otram uh, piedāvājam apmācību un veic apmācību, lai izglītot mūsu darbinieks un apmācītu viņus, kas ir kopīgās interesēs. Olafs ir arī gatavs vēl ciešāk sadarboties ar IIAS. Uh, jaunais Olaf. Uh, uh,

noteikumi, kas pieņem 2009. gadā, dod uh, vadlīnijas uh, izmeklētāju darbam, vēl detalizētāk noteikumi būs iekļauti uh, Olaf regulas pārskatīšanas regulā. Uh, komisija grib arī atgādināt to, ka uh, bija tāds izpētes dokuments par Olaf uh, uh, darbības likumdošanas pamatu. Tas tiks uh, prezentēts parlamentā uh, uh, jūlijā budžeta kontrols komit komitejā, un mēs arī ļoti eh, ar prieku turpināsim darbu kopā ar parlamentu, eh, kā mūsu sabiedroto Olaf darbu uzlabošanā, eh, kas nāk par labi ēs nodokļu maksātājiem. Paldies, priekšsēžkungs, paldies, komisārkungs. Rīt būs balsojums par šo jautājumu. Bazēs Kukundze. Eh, gribētu lūgt eh, manu runu par šo eh, tēmu cīņu pret krāpšanu iekļaut plenārsēdes protokolā par šo punktu, tā kā bija noticis pārpratums par to. Jā, jūs runa tiks arī iekļūt, iekļauta un arī tā tika ierakstīta, un tas būs viss pieejams pie šī darba kārtības punkta. Jūsu centieni